Eiropu. Jūs apvienojat to no jauna. Dāmas un kungi, paldies Irijas premjerministram, paldies komisijai par šodienas debatēm. Tagad balsojam. Pirmkārt par parlamenta kalendāru 2013. gadam. Kanadānas kungs ir iesniedzis arī e, grozījums saskaņā 77. reglamentu punktu. Lūdzu. Thank you, um, Mr. President. Thank you. Paldies priekšsēdētāju, paldies premjermins kungs. 1774 mūsu nolikumā punkts paredz, ka mēs. Uh, Varam atcelt šo balsošanu uz trim mēnešiem. Eh, tri, trim mēnešiem. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs tiesas eh, lēmumu saņēmām tikai 13. decembrī. Lielākā daļa deputātu vairs nav varējuši iepazīties ar šo tiesas nolēmumu. Kāpēc šis kalendārs, šis balsojums tiek grūsts eh, balsošanā šādā steigā? Nav bijusi iespēja izskatīt nolēmumu kārtīgi un atbilstoši, nav bijusi iespēja iegūt kādus juridiskus atzinumus par to, ko nozīmē šis nolēmums. Jūs, priekšsēdētāja kungs, uh, uh, savā viedumā esat uh, nolēmis nepieņemt nekādus grozījumus, kas paredz mainīt šo četru dienu periodu, tātad četras vairāk vai mazāk dienas. Manuprāt, uh, Jums nav juridiska pamatojuma jūsu lēmumiem. Katrā ziņā man šādu pamatojumu nav bijis iespēja apskatīt. Lielākā daļa uh, deputātu nav redzējuši jauno kalendāru. Tas kārtīgi nav bijis sagatavots un izsūtīts. Tas ir pieņēmis tikai internetā. Kāpēc tā tad šis balsojums tiek uh, likts priekšā šādā steigā? Un visbeidzot, liels daudzums uh, deputātu šeit ir balsojis, lai mēs mazāk laika pavadītu šeit Strasbūrā un ietaupītu laiku, naudu un arī CO2 izmešu, lai būtu mazāk. we, we Mēs esam vienisprātis, ka mums jāievēro likumi, bet prasam atlikt šo balsojumu un lūdzam pārdomāt jūs priekšsēdētāji un lūdzam, lai priekšsēdētāja konference vēlreiz izsver uh, šo uh, jautājumu un varbūt padomu beidzot varētu pielikt uh, punktu šim ceļošanas cirkam. Paldies. Parasti ir ierobežots uzstāšanās laiks šādā reglamentu punktā. Bet redziet, es jums iedevu vairāk laika. Vai kāds vēlas atbalstīt šādu priekšlikumu? Upskūgas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es nepiekrītu šīm konspirācijas teorijām, par kurām nu pat Kalnenkungs runāja. Tomēr Zviedrijas delegācijas vārdā manā grupā gribu teikt, ka mūsuprāt nav nekāda steiga par pieņemt lēmumu par kalendāru. Mums jau ir kalendārs, par kuru mēs vienojāmies, tas izskatās uh, identisks uh, jaunajam kalendāram līdz pat vasarai. Tā tad tur problēma nav. Vai nu mēs, mēs to varētu nosūtīt Konstitucionālo lietu komitejai un izanalizēt, lai varētu izanalizēt, kādas ir sekas šim tiesnolēmumam. Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Priekšsēdētāja Daulkungs saka, es gribētu uzdot jautājumu. Es izlasīju tiesas nolēmumu. Parasti e, Tātad 2013. gada kalendārs līdz ar to tiek anulēts. Tātad, tā kā kalendārs tika anulēts, es tagad uzklausu savus kolēģus, tas nozīmē, ka sākot no pirmdienas mēs vairs nevaram tikties nekur, pat ne Briselē. Un? Un tā tad tas mums dod trīs mēnešu laiku pārdomāt, ko darīsim 2013. gadā. Also, der Antrag lautet. Paldies. Priekšlikums bija saskaņā 7774 atlikt balsojumu. Kurš ir par šo priekšlikumu atlikšanu? Kas ir pret? Kas atturas? Noraidīts. Paldies. Tālāk balsošana par Also. Nu, labi. Sākam elektroniski, lūdzu, balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Der Antrag ist abgelehnt. Noraidīts. Tālāk. Balsojums par grozījumu izdarīšanu kalendārā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Jaunais kalendāra versija pieņemta.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 It's quite warm in this seat. Um. Vai cik silts krēsls? Labi, tālāk turpinām balsojumu. Pirmkārt, esmu saņēmis no VFD e punkts uh, prasību, lai Beldera kungs tiktu apstiprināts kā jaunais delegācijas uz attiecības ar Japānu loceklis, kas saistās Nātras kungu. Tālāk saskaņā 216 reglamentu pantu 4. punktu es jums arī paziņo, ka nav nekādi iesniegtie papildus grozījumi par iesniegto uh,